République tunisienne. Ierodas uh, Tunisijas Republikas prezidents. Meine sehr geehrten Damen und Herren! Cienītās dāmas, godātie kungi! Dārgie kolēģi un kolēģis, man ir dziļš gods uh, sveikt Tunisijas republikas prezidenta Monsef Marzuki šeit uh, Strasbūrā. Esiet laipni sveikts šeit prezidenta Marzuki kungs. Herr Präsident. Prezidenta kungs. Laikā, kad esat ieradies pie mums, jūsu valsts aprauda tautas uh, fronts vadītāju Šokrī Belaidu, kas uh, šodien no rīta tika nogalināts. Mēs nosodam šo atentātu ļoti skaidri to uh, nosodam. Ja visu, Mēs zinām, ka Tunisijas iestādes darīs visu, un ievadīs nepieciešamos pasākumus, lai atbildīgie par šo uh, noziegumu stātos uh, tiesas priekšā. Šāds noziegums nedrīkst palikt bez soda. Es gribu Belaida kunga uh, ģimenei un Tunisijas tautai izteikt mūsu līdzjūtību. Šajā smagajā stundā esam uh, jūsu atbalstītāji un aicinu visus Tunisijas pilsoņus celties kājās, atbalstīt demokrātiju, lai vienoti un vienībā cīnītos tālāk. 2011. gadā šī uh, kustība tika aizsākta un ceram, ka šī uh, darbība turpināsies. Prezidenta kungs, jūs uh, kā persona tiekat uzņemts uh, ar tiešām Uh, liela sirsnība, jūs pārstāvat drosmīgu tautu, jūsu tauta uh, sacēlās pret vienu no re, visrepresīvākajiem un korumpētākajiem a, uh, režīmiem pasaulē, un jūs uzvarējāt šai cīņā. Prezidenta kungs, esot klāt šeit a, mūsu plenāru sēžu zālē, jūs dodat mums a, iespēju tiem tunisi, par, domāt par tiem tunisiešiem un tunisietēm, kas uh, maksāja ar dzīvību cīņā par brīvību un demokrātiju. Un visbeidzot, dāmas un kungu, uzņemot uh, pie mums Tansijas uh, Republikas prezidentu šeit, šajā pilsētā, cilvēku, kas kā ārsts un arī um, tālumā dzīvojoši 15 uh, gadus strādāja. Uh, ārstējot pacientus un visu laiku cīnījās par cilvēktiesībām. Valsts prezidents laikā, kad īsti tikos ar viņu, man stāstīja, ka viņš kā Strasbūras pilsonis ir pieredzējis vecā parlamenta un jaunā parlamenta ēkas celtniecību. Viņš ir dzīvojis šeit netālu, nu, burtiski blakus ielā. Un Man uh, viņš teica, tas ir ļoti emocionāls brīdis. Viņš kopumā 23 gadus ir dzīvojis trimdā un dzīvojis ilgu laiku tieši šai ēkai kaimiņos, Un šī ēka vienmēr bija simbols uh, tam, ka uh, kādu brīdi arī, uh, kādā laikā, kādā brīdī arī uh, Tunisijā būs demokrātija. Un uh, prezidents teica, ka viņš ir ļoti saviņots būt šeit klāt. Un prezidenta kungs, es domāju, ka arī mums tas ir ļoti emocionāls brīdis sveikt jūs šeit. Ihr Volk hat die Fesseln der Willkür. Jūsu uh, tauta uzvarēja cīņā par demokrātiju, tā veido demokrātisku un tiesiskas uh, sistēmas valsti. Šis ceļš ir ilgs, garš, sarežģīts un dažkārt arī sāpīgs. Bet esmu uh, pilnīgi pārliecināts, ka uh, jūsu valsts ies tikai uz priekšu, nevis atpakaļ, un demokrātijas ceļš uh, būs tas, pa kuru jūs turpināsiet iet. Es uh, decembrī viesojos pie jums, biju Tunisā. Pirmo reizi biju jūsu valstī, un man jāsaka, ka biju uh, nedaudz apmulsis, jo nezināju, kā uh, valsts, kas ir pārējais periodā, attīstās, bet gribu jums teikt, tā drosme un uh, tā uh, sajūta, kāda ir cilvēkam jūsu valstī, ir burtiski fascinējoša. Uh, Jūs atklāti un draudzīgi man paskaidrojat, ka jūsu loma kā prezidentam ir dot visiem tunisiešiem uzticību un arī drosmi cīnīties visiem, kas cīnās par dzīves apstākļu uzlabošanu, par demokrātiju. Jūs gribat visiem iedvest drosmi. Tā ir valsts prezidenta loma, un tam ir nepieciešams atbalsts. Un šo atbalstu jūs noteikti saņemsiet šeit, šajā parlamentā. Esiet laipni sveikti fakts šeit, prezidenta kungs, un tagad aicinu jūs izteikt jūsu runu. Monsieur le Président, Prezidenta kungs, dāmas un kungi, deputāti, darbie draugi! No 1998. gada līdz 2001. gadam diktatūra man aizliedz izbraukt no Tunisijas, un Eiropas parlaments atbildēja izsnodzot šo dokumentu. Šis dokuments ir tā sauktā brīvības pasa, To izsniedza manai jaunākai meitai 2000. gadā. Tas ir simbol, tā ir simboliska pase, un tā patrona un patrones bija Helēna Flotra, Jean-Pierre Thierry, Mihail Rošārt, Astrid Tors, Del Alba, Daniels Konbendits, Daniel Dukarms, José Marija Mendilus, Alēns Lipits, Fode Sila, Alima Thierry Bumedena, Cecīlija Malstrojuma, Marlī Arleta Šarlotī, Francoāza Grostete un Francoā Cimerī. Es gribu uh, pateikties ļoti sirsnīgi viņiem un uh, manā un citu uh, to personu vārdā, kas ir demokrāti gan uh, Tunisijā, gan Arābu valstīs un kas vienmēr ir uh, atbalstīta šeit šajā uh, plenārsēdē un šajā parlamentā. Dāmas un kungi, 90. gadu beigās es rakstīju, ka ja 18. gadsimts bija gadsimts, kad notika uh, revolūcijas Francijā un Amerikā, 20. revolūcijas Krievijā un Ķīnā, 21. gadsimts būs uh, Arābu revolūciju uh, gadsimts. Tā nebija zīlēšana kafijas piezumos, bet tās, to varēja tā, lasīt vēstures grāmatās. Uh, lielās nācijas uh, neiznīkst uh, brīdī, uh, Pat grūtā brīdī, kad liekas viss ir zaudēts, tad viņas atrod enerģiju uh, atjaunoties. Uh, Arābu uh, revolūcija ir uh, arī uh, spējusi to pierādīt. Un pamat jautājums un leģitīms jautājums ir, uh, ko uzdod re, uh, Eiropieši sekojoši. Vai šīs revolūcijas ir kas labs vai slikts, vai tās ir iespējams vai briesmas? Lai saprastu notikums, cilvēkus, eh, tautas, dzīvniekus vai lietas, ir nepieciešama empātija. Bez tās eh, nekas mums nav skaidrs. Un es gribu jūsu uzmanību pievērst faktiem un arī eh, aicināt jūs izjust empātiju, jo bez tās mēs nevarēsim ne sazināties, ne tikties. Jā, Arābu revolūcijas var uh, Eiropai nozīmēt nopietnas problēmas, un uh, mēs jau redzam um, dažas no tām. Ir risks, ka tās uh, pārvērtīsies nekārtībās, uh, pilsoņu karos, un, piemēram, kā tas ir Sīrijā, un ietekmēs arī uh, drošība Eiropā. Otrakārt, to mēs redzējām pēc uh, diktatūras krišanas Tunisijā. Jaunieši izmantoja to, ka drošības uh, sistēma sabruka un uh, laivās devās uz Eiropu, lai burtiski nu šturmētu jūs piekrasts, cerot uz uh, nekavējoties labāku dzīvi. Un trešais. Tas ir uh, bruņotais islāma ekstrēmisms, mēs to saucam par uh, džihāda salafismu, kas varētu uh, atkal uh, iegūt spēku. Uh, Tāpat arī Al-Qaida apdraudējums pasaulē un arī apdraudējums reģionālais, kā Ziemeļa Malī, un bija nepieciešams, lai Francija iejauktos. Tas arī ir apdraudējums un ir arī katrā arābu valstī. Un jāsaka, ka demokrātiskās revolūcijas ir pārtraukušas ļaunā cīņu un arī cīņās pret diktatūrām. Dāmas un kungi, bet glāze ir arī līdz pusē pilna. Nē, nav jārā, jābaidās no arābu revolūcijām, jo tās nav nacionālistiskas un ksenofobas revolūcijas. To laikā nedzirdēja anti-rietumu vai anti-izraels saukļus. Uh, tās cīnījās pret brutālām uh, diktatūrām, kas uh, pār, bija pārvērtušās priekšējo okupāciju. Un pēdējās vardarbīgās manifestācijas, kurās piedalījās džihada salafisti, laikā, kad bija islamofobais video, tās apvienoja tikai pāris simtus individuāls individu un vairākums tās tajās nepiedarījās. Ne, Arāba revolūcijas ir pirmām kārtām sociālās revolūcijas, kas cīnās par tādām pašām sociālo uh, un ekonomiskām tiesībām, kā bija arī jūsu revolūcija laikā. Nē, nav jābaidās no Arābu revolūcijām, jo tās ir demokrātiskas uh, revolūcijas. Jā, neapšaubām islamistu partijas ir uzvarējušas um, uh, vēlēšanās Tunisijā, Lībijā, Ēģiptē. Bet uh, tas ir tā, ka uh, islamisti ir demokrātijas a, nometnā. Vai tas nav tā, a, ka a, vairākums ir šajā demokrātijas lauku, a, laukā pārgājis? Demokrāti ir pievērsuši šai a, a, politikai a, daudzas a, Arābu valstīs. Un Tunisijā daudz ir pievērtušies a, demokrātijai. A, Un uh, kāds būs attīstība, to vislabāk pateiks laiks. Visiem jāmācās uh, spēlēt pēc demokrātijas noteikumiem. Uh, citādi būs arī tāda uzspiesta, demok, uh, uzspiesta diktatūra, bet pret to versīsies visas uh, tautas, tāpat kā pret iepriekšējām di uh, diktatūrām. Un tie, kas uh, uh runā pēc. Uh, islama ziemas pēc arāba pavasara. Viņi vienkārši nezina to gadu daudzumu vai desmit gadus, kurus ir ne, bija nepieciešams citām tautām, lai atjaunotos. Dāmas un kungi, kas attiec uz šo revolūciju nākotni, tad viss vēl ir uz spēles un nekas nav izspēlēts. Runājot par Tunisiju, manu valstu, kuru es pazīstu tik labi, mēs priecājamies, ka mums izdevās īstenot revolūciju ar pēc iespējas mazākiem cilvēku uh, upuriem. Un te es domāju par Sīrijas tautu, kas piedzīvo šausmas un kurai ir nepieciešama pēc iespējas lielāka humanā palīdzība un politiskā palīdzība. Mēs esam izveidojuši koalīcijas valdību, kurā ir mērenie eh, laicīgie un mērenie islamisti, lai abas modernās eh, tradīcijas eh, parādītos šajā te valdībā, kas vada mūsu tautu. Šī valdība funkcionē, un tā ir izdevies atjaunot mūsu tautu. Tā ir izdevies atjaunot ekonomiku, un līdz ar to no negatīviem izaugsmas rādītājiem 2011. gadā mēs esam nonākuši pie plus 3,5% eh, 2012. gadā. Protams, šai valdībai traucē darboties personīgi konflikti, kas ir raksturīgi visām koalīcijām, bet mēs varbūt neesam izraudzījušies eh, labāko risinājumu, un mums, izdo, mums nepieciešams organizēt vēlēšanas pēc iespējas ātrāk. Mēs tad izveidosim eh, demokrātiju, eh, demokrātisku, eh, sagatavosim demokrātisku konstitūciju un ceram vienoties turpmāko divu vai trīs mēnešu laikā. Mēs esam apņēmības pilni veicināt un aizstāvēt visas brīvības, tā skaitā sieviešu tiesības, bet, protams, nav, izdoda, iz, nav iespējams mainīt 50 gadu mm, pieredums divu dienu laikā. Mēs esam apņēmušies aizstāvēt Tunisijas tradīcijas, um, protams, domājot par modernismu, izaucinājumi ir, ir milzīgi, un mums ir jātiek galā ar diktatūru sastāto mantojumu. Mēs esam apņēmušies turpināt savu stratēģiju, absorbējot uh, mērenos islam uh, frakcijas pārstāvis, jo viņi pastāv par spīti ideologiem, kas nevēlas manīt ne politikas sarežģītību. Uh, Un mums ir jācenšas uh, to darīt likuma ietvaros un cilvēktiesību ievērošanas ietvaros, bet vienlaiks domājot par ekonomisko un sociālo attīstību, mēs nepiekritīsim nekādā mērā, ka šī, eh, šis virziens, kas ir līdzīgs jūsu ekstrēmiem labes, labējiem spēkiem, apdraud mūsu uh, arābu musulmaņu mantojumu. Mēs neļausim viņiem apdraudēt to, kas ir sasniegts sieviešu tiesību jomā, cilvēktiesību jomā vai arī attiecībās ar rietumiem, ar kuriem mēs vēlamies turpināt miermīlīgi labvēlīgas traucīgas attīstības, eh, veicinot partnerības starp mūsu abām kopienām. Ce chemin, mesdames. Šis e, ceļš ir bruģēts ar šķēršļiem, jo mums ir ļoti daudz e, ienaidnieku no šīs te miermīlīgās revolūcijas, un viņi cenšas mums likt e, sprunguļus riteņos. Viņi vēlas sarīdīt musulmaņus pret musulmaņiem, un šobrīd ir nogalināts viens politiskais līderis, kur es ļoti labi pazīstu, kas ir bijis mans draugs, un šī slepkavība, kas ir notikusi šodien, vienlaikus apzinoties, ka es šodien uzrunāšu jūsu parlamentu, tas ir draudz. Tā ir vēstule, kas ir nosūtīta, bet mēs atteiksimies to saņemt, mēs nevēlamies saņemt šo signālu, un mēs turpināsim atmaskot revolūcijas ienaidniekus. Et à continuer notre politique. Un mēs turpināsim īstenot savu politiku. Šis eh, viss demokratizācijas process, eh, ilgspējīgas attīstības izveidošana ir izrādījās sarežģītāks process, nekā mēs domājām, un jo īpaši ilgāks process, bet tas turpinās. Daudzi faktori eh, noteiks to, kas izrietēs no mūsu arābu revolūcijas. Vai nu cilvēku apņemšanās, vai drosmes trūkums, vai viņu vēlme turpināt. Uh, Un jūs varat rēķināties ar Tunisiju, kas šobrīd ir laboratorija, kur norit milzīgas pārmaiņas. Dāmas un kungi, mēs esam daudz cietuši Tunisijā no tā, ka mums nebija likuma varas, bet arī nebija šīs likuma varas starptautiskā mērogā. Tad, kad diktators organizēja vēlēšanu, eh, vēlēšanas un iegūta 99% balsu, eh, mums demokrātiem nebija nekādas iespējas eh, vērsties pret šiem rezultātiem. Nebija konstitucionālās tiesas, nebija starptautiskas konstitucionālās tiesas, tāpēc arī radusies ideja par šādu supranacionālu institūciju, kura uh, varētu smelties savu statusu starptautiskajā cilvēktiesību deklarācijā. Uh, un uh, izteikties par vēlēšanu uh, rezultātiem saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Šī ir organizācija, par kuru es allaž esmu sapņojis, un uh, šobrīd iespējams šī ideja varētu tikt realizēta. To atbalsta arī uh, vairākas citas valsts, un tāpēc es aicinu jūs Tunisijas vārdā atbalstīt šo ideju, lai likuma vara uh, un demokrātija tiks stiprinātas pasaules mērogā. Dāmas un kungi, mums, protams, ir jārēķinās pašiem ar sevi, bet mēs vēlamies rēķināties arī ar Eiropu, jo īpaši tāpēc, ka pirmoreiz mūsu kopīgajā vēsturē mūsu e, idejas un intereses saskan. Mēs saprotam, ka e, jūs saskaraties ar e, grūtībām, bet vienlaikus mēs apzināmies arī, ka palīdzot mums, jūs eh, palīdzat konsolidēt demokrātiju eh, gan pie mums, gan kopumā. Es vēlētos pateikties Vācijai par to, ka tā pārvērtus daļu mūsu parādu 60 miljonus eiro attīstības projektos, un mēs ceram, ka mūsu citi partneri, tā skaitā eh, viens no lielākiem Francija, rīkosies līdzīgi. Dāmas un kungi! vēl bez šiem ekonomiskiem aspektiem attiecībās starp mūsu pasaulēm ir kas dziļāks. Astronomi identificē galaktikas un galaktika grupas, mēs varam tādā pašā veidā identificēt kultūras un kultūra grupas. Kāds pamatot ir teicis, ka austrumi sākas kaut kur uz austrumiem no Irānas. Magrebas arab valodā nozīmē rietums un zināmā mērā mēs esam dienvidu rietumnieki vienlaikus mums ir līdzīgas jūdaismu un kristiešu un musulmaņu mantojuma vērtības. Tas viss uh, palīdz tuvināties mūsu kopienām, un uh, rietumi zina, par ko tie var pateikties um, arābu musulmaņu kultūrai, un mēs zinām, kā modernisms ir ta, uh, arābu musulmaņu kultūras modernisms ir tas, ko Eiropa ir uh, radījusi kā vislabāko, un apmaiņa cilvēku starpā, protams, ir labākais, ja tas norit uh, vienlīdzīgos apstākļos. 300 miljoni arābu ir veicinājuši vairākas uh, Eiropas valodas, kas šobrīd ir jūsu kultūras sastāvdaļa. Es ceru, ka Eiropa uh, dos, pratīs ierādīt arābu kultūrai un valodai to vietu, kas ir nepamatot liekta gadiem ilgi Dāmas un kungi, Eiropas ietekme uz arābu pasauli ir ideoloģiska, un tas tā nav tikai pēdējā laikā. Visa 20. gadsimta laikā vairāki eh, vadītāji Ēģiptē, Irākā un Lībijā uzskatīja eh, sevi, ka viņi ir kā arābu bismarki, un šis modelis uh, eh, ir izgāzies, un Tas ir apsveicami arābiem un visai pasaulē. Un e, šobrīd mēs ceram par tādu savienību, kas būtu demokrātisku un brīvu tautu savienību, kas strādā visu labā. Eiropas Savienība mūs fascinē arī tāpēc, ka tā ir izdevies uh, brīnišķīgs rezultāts, lai neteiktu brīnums uh, Vācu, Vācijas un Francijas tuvināšanās, un šāda brīnuma eksistence uh, dod cerības arī mums, lai arī brīnumi ir reti. Ļaujiet mums uh, izteikt uh, aicinājumu nodrošināt mieru tuvajos austrumos. Aiciniet jūs, izrēliešu uh, kolēģus, domāt par šo te mieru, kas nebūtu saistīts ar padošanos vai ilgstošu pamieru, vai arī gluži vienkārši uh, ieroču sagatavošanu nākamajiem uzbru, uzbrukumiem. Aiciniet atbrīvot Marmanu Barguti, kas ir parlamentārietis tāpat kā jūs un ļaujiet viņiem atgriezties Tunisijā, atgūt veselību, kas ir nopostīta desmit ieslodzījuma gados. Dāmas un kungi, es iesāku ar personīgu piemiņu un vēlētos nobeigt ar, ar uz līdzīgs nots. Eh, Strasbūrā es mācījos, apgūstu savu profesiju, un tā ir pilsēta, kas ir atstājusi uz man dziļu iespaidu. Uh, darbs, disciplīna, eh, pieticīgums, te dzimušas manas meitas. Tā ir pilsēta arī, kas noteica manu izvēli. Jauns interns 70. gadu sākumā es um, vērsos pie viena no prestižākajiem profesoriem uh, Strasbūras medicīnas fakultātē, aicinot viņu izteikt priekšlikumu manam doktora darba uh, tēmai. Un viņš man piedāvāja strādāt pie eksperimentiem ar cilvēkiem medicīnā. Es piekrītu nevis tāpēc, ka man šis jautājums interesē, bet uh, tāpēc, ka uh, biju Marka Kleina uh, students. Es nezināju, ka uh, mans profesors, kas uh, bija ebrejs, tika nosūtīts uz koncentrācijas nometnēm, un tāpēc, ka viņš bija mediķis, viņš tika nosūtīts uz nodaļu, kas veica medicīniskos izmēģinājumus ar ieslodzītajiem. Uh, Eh, šī te eh, doktora tēze bija šausmas, šausmas, kas saistītas ar zinātni, šausmas, kas saistītas ar cilvēka dabu, šausmas, kas saistītas ar ļaunumu. Un eh, šau pētījumu ietvaros es pirmo reizi iepazinos ar Starptautisko cilvēktiesību deklarāciju. Es nedomāju, ka Marks Klēns ir sapratis, kādu ietekmi viņš ir atstājis uz šo jauno internu, ne arī to, kādu ietekmi tas misteriskā veidā atstās uz eh, tūkstošiem citu cilvēku. Bija visas iespējas iztēloties, ko tas nozīmēs cīņas, eh, eh, vajāšanas un citā veidā, bet arī uzvaras veidā. Jo šī uzvara ļauj man šodien būt šeit, kur valda demokrātija, un uzstāties kā brīvam cilvēkam, uzstājoties brīvas tautas vārdā. Uh, un tā ir arī viņa uzvara, tāpēc es vēlos viņam veltīt šo uzstāšanos. Permettez-moi enfin de Un ļaujiet man arī sveiks Strasbūru, Elzasu, Francijas, Tunisijas sadraudzību un Eiropas un Arābu sadraudzību. Un es noslēgumā vēlētos teikt skaistāko sveicienu, ar kādu cilvēku apmainās. Asalam aleikum, lai miers ir ar jums! Meine Damen un Herren! Dāmas un kungi, manuprāt, man nekā nav ko piebilst tikko sacītajam eh, prezidenta runas laikā es saņēmu virkni tādu lūgumu, ka mums vajadzētu ne tikai reaģēt ar aplausiem, bet godināt arī upurus, kas ir gājuši bojā politisko pārmaiņu gaitā. Un es lūkšu jūs piecelties kājās klusuma minūtē. Darf mich herzlich bei Ihnen bedanken. Lielas paldies jums! Paldies Tunisijas valsts prezidentam. Manuprāt, tā bija ļoti aizkustinoša runa, lai dzīvo Tunisija. Brīvība un demokrātija.